priekšsēdis ir saņēmis no atbildīgajām Vācijas iestādēm ziņu par Wolfa Klīnca kunga Eiropas parlamenta deputātu ziņu, ka Mihails Toirers sākot no 6. Eh, novembra šogad uh, um, viņš ir ievēlēts Eiropas Bundestāgā, tad aizstās viņu klints. Kā arī esam saņēmuši ziņu par Naģas Hiršas kundzes un Mārtīna Širdevāna ehm, šiem diviem jauniem deputātiem, eh, šiem diviem deputātiem ehm, un trim, tātad eh, arī Jörga Moitena, kas aizstās Aleksandru Grāfu Lamstoru, Fabio Den Māsi un Beatriks Fon Štori, sākot no 8. novembra, es gribētu sveikt mūsu jaunos kolēģis un norādīt, ka viņi eh, baudīs pilnu.